ka atbildējāt uz jautājumiem un par dzīvajām diskusijām. Un uh, tiešām ir ļoti svarīgi arī Eiropai sniegt savu atbildi uz traģēdiju Japānā. Vēlreiz paldies uh, komisāru, uh, komisijas priekšsādātāju kungam un visiem komisāriem, kas bija šodien klāt. Ora l'ordine del giorno reca la dichiarazione della Commissione. Saskaņā ar darba kārtību tagad mūs sagaida komisijas paziņojums par Eiropas Savienības pamatsistēmu Romu integrācijas valsts stratēģiju koordinācijai un uzreiz došu vārdu komisārai Redingas kundzei. Am... Paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Es kopā ar kolēģi Laslo Andoru Iepazīstināšu jūs ar lēmumu, kur komisija ir pieņēmusi, lai ierosinātu Eiropas ietvaru eh, Romu nacionālajām integrācijas programmām. Eiropas ietvars tiek izveidot situācijā, kad Romu situācijai tiek pievērsta īpaša uzmanība. Eiropas Savienība ir piedāvājusi virkni uh, politisku, finansiālu instrumentu, lai tiktu, lai risinātu Romu e, jautājumu. Un mums ir arī juridiskais ietvārds, um, e, antidiskriminācijas pasākumi un citi pasākumi. Taču ir skaidrs, ka ekonomiskajā un sociālajā līmenī Romu atstumtība joprojām pastāv, un tas nav pieņemam, tā nav situācija, kuru mēs varam tolerēt 21. gadsimta Eiropā. Eiropas parlaments ar atbalstu no visām politiskajām aprindām, to es vēlētos īpaši uzsvērt, ir pievērsis uzmanību tam, cik steidzami ir jāizno pasākumu, lai veicinātu Romu integrāciju ar nesen pieņemto rezolūciju šajā jomā, un es vēlētos pateikties referentēji Šaroks kundzei par lieliski paveikto darbu. Apņēmīga rīcība ir nepieciešama gan dalībvalstu, gan Eiropas līmenī. Mums ir jāapkopo savi spēki un jāintensificē savi centieni, lai vērstos pret Romu diskrimināciju. Mums ir jānodrošina tas, lai romiem būtu tādas pašas tiesības kā visiem pārējiem Eiropas Savienības pilsoņiem, jo viņi ir Eiropas Savienības pilsoņi. Un to sakot, es, protams, domāju par um, divu uh, veidu, uh, divu virzienu procesu. Tas nozīmē, ka ir jāmaina domāšana lielākajai daļai Eiropas Savienības pilsoņu un ir jāmaina domāšana arī Roma kopienas pārstāvjiem. Uh, Mēs lieliski saprotam, ka ir nepieciešams efektīvi plānot un īstenot politiku un ir nepieciešams pieņemt kopīgu stratēģiju pieeju. Mēs zinām, ka galvenā eh, stratēģija Romu integrācijā noteikti būs dalībvalstu pārziņā. Un mēs lieliski apzināmies arī, ka situācija, kādā atrodas Romi, ir ļoti atšķirīga, ja mēs paraugāmies uz uh, dažādajām dalībvalstīm. Tāpēc arī komisija ir nākus klajā ar priekšlikumu par Eiropas Savienības ietvaru, lai dalībvalsts varētu rīkoties proporcionāli tiem izaicinājumiem, ar kuriem uh, tās saskars. Roma darba grupa, kas sāk strādāt pagājušā gada rudenī un strādāja līdz pat decembrim, skaidri parādīja, ka bieži vien netiek darīts viss iespējamais. 26,5 miljardi eiro, kas ir pieejami no struktūrālajiem fondiem, netiek izmantot tā, kā tas pienāktos. Tikai 100 Miljoni līdzekļu ir tikuši piešķirti īpašiem specifiskiem projektiem, un tikai 70% tehniskās palīdzības, kas ir nepieciešama lielākajā daļā dalībvalstu, netika izmantot. Tāpēc pasākumi, kas ir bijuši eh, spēkā līdz šim, nav bijuši piemēroti un nav nodrošinājuši mm, pienācīgs rezultāts, tāpēc ir jādara viss iespējamais, lai tagad šis jautājums tiktu pienācīgi risināts. Savā ietvarā mēs koncentrējāmies uz četriem galvenajiem čelnām jomām not, - izglītība, nodarbinātība, veselība un mājokļi. Mēs vēlamies, lai Eiropas Savienība un 27 dalībvalsts apņemtos samazināt šīs atšķirības un lai tās koncentrētos uz mērķiem šajās četrās jomās ar mērķiecīgiem mērķiem, mēs vēlamies, lai visas dalībvalstis īstenot šos mēģus esošo Romas stratēģiju ietvaros, ja tādas jau ir, vai arī, lai tās izstrādātu Romas stratēģijas, ja tādas jau nav. Laika posmam līdz 2020. gadam. Un, lai pārliecinātos par to, ka centieni ir pietiekami, lai sasniegtu mērķus, mums ir nepieciešama regulāra uzraudzība. Un tāpēc ir nepieciešams robusts um, monetārais mehānisms, kas nodrošinātu konkrētu rezultātu. Šis uzraudzības mehānisms nodrošinās to, ka nacionālās Romas stratēģijas tiek īstenotas, ka atvēlētie līdzekļi Roma integrācijai saņem kā saņēmējs un ka tiek panākts progress, lai īstenot Roma integrācijas mērķus. Komisija ik gadus ziņos par sasniegto progresu dalībvalstīs, un šīs Eiropas Savienības ietvars ir iespēja apkopot spēkus visos līmeņos ar visām iesaistītajām pusēm Mēs raugāmies uz Eiropas Savienības eh, iedzīvotājiem kopumā un uz romiem, jo īpaši, lai samazinātu eh, šo te atstumtību, no kādas cieši desmit miljonu Eiropas iedzīvotāju, un tas nav pieņemams nākotnē. Paldies! Liels paldies komisārē Reidingas kundzei. Tagad vārds komisāram Andorkungam, godētā prezidentas kundze, godētie deputāti. Romu sociāla-ekonomiskā situācija ir Eiropas darba kārtības prioritāte. Pagājušajā gadā arī parlaments pieņēma ziņojumu par Eiropas Savienības stratēģiju attiecībā uz Romu integrāciju. Un šodien komisija pieņēma paziņojumu Eiropas Savienības ietvers nacionālajām Romu integrācijas stratēģijām. Šie dokumenti ir ārkārtīgi liels ieguldījums lielākām debatēm par Romiem. Mēs iekļausim tos arī secinājumos, kas tiks pieņemti nākamajā nodarbinātības un sociālo lietu ministru sanāksmē maijā, kur tikai vienīgi tiks runāts par Romu integrācijas jautājumu. Šo dokumentu mērķis ir arī risināt miljonu romu situāciju, kuri cieši no ekonomiskās un sociālās izslēgšanas. Un šeit trīs galvenie punkti. Pirmkārt, Eiropas komisija ir izstrādājusi Eiropas ietveru nacionālajām romu integrācijas stratēģijām. Atzīst arī dalību valstu galveno atbildību, lai varētu izstrādāt un uh, ieviest integrāt, romu integrācijas stratēģijas. Un komisija arī atkārto savu dziļo pārliecību, ka Eiropas Savienība nevar Uh, pieļaut nekāda veida ksenofobiju, rasismu, diskrimināciju vai romu izslēgšanu. Eiropas Savienībā ir morāls un arī politisks pienākums atbalstīt dalību valstis to darbā, izmantojot nepieciešamu politiku un instrumentus. Otrs punkts. Kā jūs zināt, Eiropas Savienība ir arī vienojusies par visaptverošu stratēģiju lai attīstītu ekonomisko un sociālo modeli līdzsvarotā veidā Eiropa 2020 stratēģijā. Uh, Viedai iekļaujošai izaugsmē ir uh, īstais veids, kā mēs varam atrisināt šīs problēmas. Mums ir jāstiprina Eiropas 2020 mērķus un iniciatīvas un arī struktūras, lai atbalstītu Romus un to integrāciju. Galvenie mērķi mēs vēlamies novērst uh, miljonu cilvēku izslēgšanu no Eiropas uh, um, ekonomiskās un arī sociālās politikas, un nu, mēs nevaram vairs pieļaut Romu izslēgšanu Eiropā, kur mēs vēlamies dzīvot. Eiropa 2020 mērķi attiecībā uz nabadzības samazināšanu, izglītību, nodarbinātību ir galvenie uh, pasākumi, kas mums ļaus arī izvērtēt, cik lielā mērā Romu integrācijas politikas tiek īstenots efektīvi. Un šeit komisija identificē četras galvenās nozares, kuras ir būtiski, lai mazinātu romu izslēgšanu proti. Piekļūšana darba vietām, eh, samazināt Eh, tā tad eh, Romu nodarbinātības problēmas, Eiropa 2020 mērķus mēs sasniegsim tikai tad, ja mēs eh, te gūsim panākums. Arī piekļuvi izglītībā, lai visiem Romu bērniem būtu iespēja mācīties, lai nebūtu nekādas diskriminācijas un segregācijas attiecībā uz viņiem. Uh, kā minimums visiem Romu bērniem ir vismaz jābeidz sākums skola. Arī piekļuva veselības aprūpēji un samazinot uh, tātad uh, šīs diskriminācijas dalībvalstīm ir jānodrošina kvalitīva veselības aprūpe Romiem gluži pie tādiem pašiem nosacījumiem apstākļiem, kā arī pārējiem iedzīvotājiem, un visbeidzot piekļuvi arī dzīvokļiem, mājokļiem un pamata pakalpojumiem, jo Romu situācija ir daudz eh, dramatiskāka nekā pārējo uh, iedzīvotāju situācija attiecībā tieši uz ūdens, elektrības izmantošanu un tam līdzīgi. Tā kā nav šis integrētās pieejas, tam ir ļoti negatīva ietekme uz vispārējo Romu integrāciju sabiedrībā, un tas uh, liek viņiem dzīvot nabadzībā. Treškārt, Eiropas Savienībai ir uh, arī jā, zied, ir uh, jā, jāfinansē tātad šie šīs rīcības aktivitātes. Būs arī konkrēti priekšlikumā, kā mēs varētu efektīvāk izmantot struktūrālos fondus. Manuprāt, struktūrālie fondi ir arī uh, jāizmanto atbilstīgi Eiropa 2020 stratēģijai. Tas attiec uz politikas nozerēm, kas attiec uz nodarbinājumu sociālo iekļaušanu, un tas pats attiecas arī uz, sociālo, uz Romas sociālo ekonomisko integrāciju, lai mēs varētu efektīvāk izmantot mūsu finanšu instrumentus, un tas man ir galvenais mērķis. Lūk, tas arī viss. Uzklausīšu jūs viedokļus, atbildēšu jautājumiem. Paldies! Grazie, al komisārio Andor, la parola. Paldies, Andora kungs. Nākamais uh, eh, Gjorī kundzei dod vārdu padomas vārdā. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Komisāra kungs, komisāra kundze, es turpināšu angļu valodā. Ungārijas prezidentūra atbalsta paziņojumu par Eiropas Savienības eh, pamatsistēmu Ronu integrācijas valsts strateģiju koordinācijai un gribētu paust savu pateicību eh, par eh, to, kas ir izdarīts, bet arī par personīgo komisārs Redingas un komisāra Andora pārliecību un darbību, kas ir iesaistījušies šī svarīgā darba veikšanā. Šī strateģiskā dokumenta uh, prezentācija ir pavirzījusi mūs tuvāk vienas no svarīgākās Ungārijas prezidentūras prioritātes realizēšanai. Esmu pārliecināta, ka ja mēs um, rīkosimies atbilstoši šai stratēģijai, mēs varēsim uzlabot Romu situāciju e, Eiropā un atsaucoties arī uz Eiropas parlamentu neseno rezolūciju, balstoties uz Jāroks kundzes ziņojumu, ekstrēma nabadzība, diskriminācija un izstumtība e, joprojām ir aktuāls problēmas daudziem romiem Eiropā, un tāpēc ir pienācis pēdējais laiks kaut ko uzlabot. Mēs nedrīkstam teikt, ka tā ir viņu problēma un nevis mūsējā. Uh, Vēl vairāk eh, cilvēkus nekad nevajag uzskatīt par problēmu, bet par iespēju. Pat tagadējā ekonomiskā un demografiskā situācija Eiropā, eh, pat šajā situācijā Romu integrācija var atvērt mums jauns resursus un tādējādi veicināt ekonomisko izaugsmu ilgtermiņā. Ungārijas prezidentūra vienmēr ir uzskatījusi, ka bez uh, cīņas pret uh, diskriminācijas, kas, protams, ir nepieciešama, ir vajadzīga jauna politika - nodarbinātība, izglītība un um, dzīves vietas. Šādi trīs elementi tajā ir jāiekļauj, un komisija jau piedāvā pasākumus, un ja dalībvalsts tos īstenos, tad uh, mēs sasniegsim rezultātus un ir jāsasniedz arī 2020. gada stratēģijas mērķi. Pasākumi Roma integrācijai ir jāīsteno dažādās politikas jomās. Tagad eh, šķiet visi atzīst, ka eh, saskaņoti pasākumu ES līmenī var dot pievienoto vērtību. Ko tālāk? Ungārijas prezidentūra gatavojas nāk klājā ar paziņojumu, 7. aprīlī Romu platformas laikā Budapeštā. Klāt būs arī abi komisāri un ielūdzu ja arī visus interesantus piedalīties. Padomu šo jautājumu skatīs horizontālā veidā. Tieslietu un iekšieto aprīļu padomē mēs uh, to apspriedīsim. Tas būs 12. aprīlī un pēc tam 18 19. maijā uh, vispārējo lietu padomē tiks pieņemta padomas secinājumi, un 20. maijā mēs šo jautājumu skatīsim padomē pirms uh, vispārējo lietu padomē 23. maijā Ungārijas prezidentūra sniegs savus secinājumus. Un mēs ceram, ka tas viss tiks apstiprināts jūnija Eiropadomē. Bet, protams, ka tas būs tikai jauns sākums, uh, koordinēt darbojoties ES un nacionālā līmenī. Uh, lai uh, palīdzētu šai uh, mazākumtautībai, kas ir patiesa Eiropas mazākumtautība. Paldies! Un tagad uh, debates. Vispirms uzstāsies runātāja politisko grupu vārdā. Pirmais Tokeša kungs Eiropas Tautas partijas un Eiropas demokrāta vārdā lūdzu. Elnök asszony, tisztelt biztosok és államtitkárnő, Jāruka Līvija. Paldies, priekšsādātāji. Priekšsādātājs kundze, komisārs kundze, komisāra kungs, Jārokas kundze, mēs arī jums visiem gribam pateikties, ka esam spēruši būtisku soli Romu stratēģijas īstenošanas virzienā. 8. aprīlī piekdien būs uh, starptautiskā Romu diena un uh, Tieši šajā dienā notiks Eiropas Romu platforma, un tas būs piektais šāda veida pasākums. Un šis pasākums notiks Ungārijā. Uh, tas ir viens no svarīgiem pieturs punktiem, un uh, šeit mēs runājam par ES līmeņa rīcības plānu. Uh, bet tur tiek ņemts vērā arī nacionālās īpatnības. Um, Eiropas Tautas partija jau gadiem ilgi prasa šādu rīcības plānu, lai integrētu un veicinātu Romu integrāciju. Uh, Jūnija beigās, kad būs valstu un valdību vadītāju samits, mēs ceram, ka tad tiks uh, uzsākta tāda patiesa Romu stratēģija. Cilvēktiesību apsvērumu dēļ uh, Um, mums ir jāuzsver, ka šī ir viss uh, viena no smagākajām Eiropas problēmām. Un tā ir arī dalība valstu atbildība ievērot un nodrošināt visu pilsoņu pamatiesības, lai uh, visi pilsoņi varētu dzīvot dalība valstīs. Eiropas Savienība var dot tikai ietvaru, bet tikai dalībvalstis var to piepildīt ar saturu. Eiropas Savienības Romu stratēģija ir tādi kā minimālie standarti, tāds kā ietvars, bet esmu pārliecināts, ka šis temats e, ir tāds, kas e, ir plašāks par partijām, par parlamentu sasaukumiem, uh, Tas būs jāīsteno daudzu gadu laikā, un tikai tādējādi mēs varēsim uh, apkarot ekstrēmu nabadzību un sociālo atstumtību. Gribētu uzsvērt dažus aspektus šajā stratēģijā. Svarīgi ir, lai šie um, mērķi grupa tiktu definēta ekonomisku uh, apsvērumu kontekstā un nevis nacionālā kontekstā. Ir jānodrošina pamatiesību ievērošana un arī uh, iespēju vienlīdzības princips ir svarīgs. Un ir jāsalīdzina arī Romu un citu iedzīvotāju kritēriju. Šajā programmā visiem ir jādod savs ieguldījums Romu apvienībām, nevalstiskajām organizācijām, dažādām dalību valstu iestādēm, un šeit tiešām ir vajadzīga cieša sadarbība starp visām šīm iesaistītajām pusēm. Šo jautājumu nedrīkst izmantot, lai radītu bailes un politiskus ķīviņus, un nav pieņemam arī, ka zināmas uh, uh cilvēku grupas tiek uh, stigmatizētas, to nevaram pieņemt. Šādu kolektīvo grēkāžu meklēšana arī nav pieņemama. Romu jautājums uh, Eiropas Savienības Ungārijas prezidentūras uh, laikā ir ļoti būtiska prioritāte. Es ceru, ka samits jūnijā apstiprinās šo uh, stratēģiju, un es gribētu visus kolēģis lūgt šo programmu atbalstīt. Paldies! Grācie, Pirī! Lielas paldies sociālistu un demokrātu vārdā Flašika Uzbeņovs, kundz, lūdzu trīs minūtes. Lielas paldies, priekšsēdētais kundz, gudētais. Uh, Godātā komisāre, es vēlos vispirms jūs apsveikt par uh, jauno ietvaru. Es pa, esmu priecīga, ka pēc ļoti ilga procesa un arī parlamenta lūgumis beidzot komisija arī strādā pie Eiropas stratēģijas, jo tik tiešām ir pienācis laiks, jo situācija kļūst aizvien nopietnāka. Daudz Romu sievietes un vīrieši ne tikai dzīvo necilvēcīgos apstākļos, bet arī dzīvo nepatrauktā terora atmosfērā. Nu, runājot par pašu ietvaru, jāteic, ka es vēlos izteikt arī dažus kritiskos vārdus. Situācija ir ļoti steidzama, bet es nevaru pieņemt, ka komisija nekonsultējas ar iesaistītajām pusēm, sagatavojot šo ietvaru. No, nu, tas ir divi, no vienas puses ietvars uzsver, ka ir nepieciešams sadarboties ar mm, pilsonisko sabiedrību, Eiropas platformā attiecībā uz Romu integrāciju. Tajāpat laikā mēs varam redzēt, ka komisija vispār nekonsultējās ar pašiem. Romu uzņēmumiem vai uh, eh, NVO, kas viņus pārstāv. Man pēc satura domāju, ka iedvars ir gana labs. Komisija definējas kompetences, runāt arī par paneiropisko uh, eh, problēma, taču kompetence joprojām ir dalība valstu ziņā. Ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienība varētu koordinēt nacionālās stratēģijas Romu integrācijā un arī radīt eh, visādi priekšstatu par tām. Ļoti būtiski šeit arī ir minēt eh, nacionālo stratēģiju uzraudzību, vai, kā, vai šīm stratēģijām ir tieši tāds paši mērķi kā Eiropas stratēģijai. Tādēļ es domāju, ka šeit komisijai pietrūkst ambīciju. Es domāju, ka komisijai jābūt daudz stingrākai un jāprasa vairāk no dalību valstīm. Šeit ir mm, galvenās eh, jomas eh, - veselība, izglītība, dzīvokļi un citas Kopā ar kolēģiem no manas eh, grupas, kad mēs eh, viesojāmies pie Romu kopienām Eiropas valstīs, mēs redzējām, ka tik tiešām šajās nozarēs ir jāveic progres, taču ir jāuzstāja arī uz to, ka šie mērķi ir arī minēti eh, Romas iekļaušanas programma, Romu iekļaušanas uh, programmā, un tagad ir jāīsteno šie mērķi, un tad vēl ir citas nozares, ne tikai cīņa pret diskrimināciju, bet arī pret verbālu un arī fizisku rasismu. Un visbeidzot jautājums par finansējumu. Komisijas uh, darba grupa norādījusi to, ka dalība valsts valstīs nedara visu, ticībā uz Eiropas Savienības fondu izmantošanu, lai cīnītos pret Romu izslēgšanu komisijai, ir tas jāuzrauga, ka lai, fond, lai šos fondus varētu vieglāk izmantot un lai arī šī nauda tik tad tika izmantot. Lielas paldies komisijai pat, un arī apsveicu jūs ar šo ietvaru un arī paužu vēlmi, ka šī programma un ietvars arī sniegs pozitīvs rezultāts, par kuriem mēs ceram. Honorevole Flašikova Beno. Flašikovs Bēņos kundze, deputā, viens deputāts pacēla zēl, e, zālu, ziļo, zilo kārtiņu, grib uzdot jautājumu Obermēr kungs lūdzu. Tanki, Flak. Paldies, Flašikovs kundze, ka var jums uzdot jautājumu. Jūs droši vien esat iepazinusies ar ziņojumu un droši vien zināt, kur ir paredzēts, ka jāmaksā soda naudas dalību valstīm, ja uh, netiek ievēroti noteikumi šīs stratēģijas ietvaros. Vai jū, kā jūs vērtējat to, ka valstī ir jāmaksā soda nauda arī tad, ja netiek ievērot šis noteikums par uh, pamatskolas apmeklēšanu visās valstīs. Tas ir obligāti, un ja Romu bērni neapmeklē pamatskolu, vai tad valstī būtu jāmaksā soda naudas? Vai jūs nedomājat, ka par to būtu zināmā mērā jārūpējas arī vecākiem, ka viņu bērniem ir jāiet skolā? Ďakujem veľmi pekne pánovi Paldies par doto vārdu, paldies arī par eh, jautājumu. Es gribu norādīt uz vienu lietu. Es esmu pār tiesībām, protams, bet arī ar eh, pienākumu ievērošanu. Protams, ka tā ir vecāku loma rūpēties par bērniem un par viņu tiesību īstenošanu, bet es domāju, ka arī Eiropas Savienības dalību valstīm ir pietiekami daudz līdzekļu, lai varētu veicināt šādas aktivitātes, un viņi netiks sodīti uh, par vecāku kļūdām, ja viņi nesūtiņ bērns uz skolu. Grazie per il grupu. Liels paldies tagad Aldas grupas vārdā Ilčeva uh, kungs. Lūdzu, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es vēlētos pateikties komisijas pārstāvjiem un Ungārijas prezidentūras pārstāvjiem par viņu apņemšanos, kas ir bijusi ievērojama. Tad, kad mēs runājam par Romu integrāciju, mums ir jāsaprot, ka mēs runājam par vienu no smagākajām problēmām Eiropas Savienībā. Mēs nevaram atrisināt šo problēmu tikai piešķirot finansējumu pret diskriminācijas likumu īstenošanai, vai arī informatīvu, ar informatīvu kampaņu palīdzību. Mēs varam panākt to tikai kombinējot šos pasākums ar vairākiem citiem pasākumiem un pienācīgu politisko gribu. Šobrīd Eiropas Savienībā ir milzīgs problēmas, jo runa ir par 12 miljoniem cilvēku Tie ir cilvēki, kas ir Eiropas Savienības pilsoņi, kuriem būtu jābūt tādām pašām tiesībām, bet viņiem ir. Viņiem nav tādas pašas iespējas kā visiem pārējiem Eiropas Savienības pilsoņiem. Mēs nevaram balstīties uz novecojušu pieeju. Eiropas Savienības stratēģija Roma integrācijai būs veiksmīga tikai tad, ja būs pienācīgs politikas, kas tiks īstenots dalībvalstīs un tāpat arī no Eiropas Savienības institūcija puses vienpusēja rīcība nenesīs cerēto rezultātu. Un jāsaprot arī, ka dažās dalībvalstīs nav pietiekams izpratnes par šo jautājumu. Tāpēc arī Romu jautājums ir īpaši un profesionāli jārepina, jārisina Eiropas Savienībā, jo pretējā gadījumā tā ir tikai bumba ar laika degli. Romi nepaliks uz visiem laikiem savos geto vai valstīs, kurās viņi tagad dzīvo. Un mums ir jāsaprot, ka ir nepieciešama stratēģija, lai izglītotu Romus, lai nodrošinātu to, ka viņu bērni tiek pienācīgi un maksimā, maksimāli integrēti sabiedrā, sabiedrībā, lai viņi saņemtu pienācīgu izglītību. Mēs nevaram cerēt uz to, ka Romi turpinās dzīvot noslēgtās teritorijās, un mēs nevaram aprobežēties gluži vienkārši atvēlot līdzekļus problēmas risināšanai. Paldies! Paldies! Un tagad zaļo grupas vārdā uz divar pusminūtēm vārds Flotras kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Tās, protams, ir labas ziņas. Ja mūsu rīcībā šobrīd ir Eiropas ietvars, kas uzliek par pienākumu katrai dalībvalstī informēt par tās stratēģiju Romu integrācijas jomā līdz gada beigām. Šīs stratēģijas tiks izvērtētas Eiropas komisijā un mēs par to diskutēsim pēc apmēram eh, gada vēlreiz. Tātad šodien mēs eh, uzsākam īstenot tādu kā ceļu karti, kas ļaus eh, parlamentāriešiem, pilsoniskajai sabiedrībai visiem pievērst uzmanību un sekot notikumiem ļoti svarīgās jomās, kuras jūs pieminējāt komisijas komunikē ir ņemts vērā vairākas, vairāk komentāru, kurus mēs izteicām Eiropas parlamentā. Es vēlētos runāt par um, pamatiesību aģentūras iesaistīšanu stratēģijas izvērtēšanā. Es domāju, ka šai aģentūrai vairs nav jāpierāda savu kompetence. Te es domāju arī par sadarbību ar Eiropas padomi par starpniekiem, mediatoriem, kas nāktu no Romu aprindām. Tas ir uh, ļoti nepieciešams, lai īstenot projektus dažādos līmeņos. Un tāpat arī ņemt vērā šo paplašināšanās dimensiju un piemērot to attiecībā uz romiem, kas nāk no trešajām valstīm. Mums ir jānostiprina izvērtēšanas mehānisms, tas viss ir apsveicam, taču šajā komunikē es vēlētos arī uzsvērt to, kas pietrūkst. Es domāju, ka tur nav pietiekami skaidri un gaiši uh, minēta nepieciešamība iesaistīt Romas visos līmeņos projektu izstrādāšanā, īstenošanā un to izvērtēšanā. Mēs runājam par informāciju, informēšanu, konsultācijām, bet mēs nerunājam par Romu kopienas iesaistīšanu. Tas ir ļoti izšķirīgi, jo ir labās prakses piemēri Eiropā, kas liecina par to, ka tas būtu tā vērts. Es domāju, ka tas ir trūkums Eiropas uh, komisijas komunikē. Otrs trūkums um, - diskriminācija uh, tiek, par to tiek mm, runāts horizontālā līmenī, bet es domāju, ka būtu bijis nepieciešams īpaš, īpaša sadaļa, kas būtu veltīta cīņai pret diskrimināciju, pret vardarbību, lai uh, romiem būtu piekļuve uh, Um, taisnīgai tiesai, tas netiek pienācīgi uzsvērts, un es domāju, ka te rodams viens no trūkumiem Eiropas komisijas dokumentā. Mēs runājām par mediatoriem, par Eiropas uh, padomas uh, programmām. Tas viss ir ļoti labi, bet jūs būtu varējuši pieminēt arī vadlīnijas, kuras Eiropas padome jau ir formulējis, lai mums nebūtu divas eh, it kā paralēlas stratēģijas un divas it kā paralēlas pieejas, lai izvērtētu nacionālās stratēģijas. Es domāju, ka tas būtu tikai ieguvums šajā dokumentā. Un, ja es pareizi saprotu, tad darbs vēl nav pabeigts, darba grupai ir jāturpina savus darbus, lai dalībvalsts izjustu ikdienā šo spiedienu, kas nāk no Eiropas komisijas, no pilsoniskās sabiedrības un no vietējām institūcijām, lai efektīvi īstenot šīs vadlīnijas. Paldies! Grācie par konservatoriju. Paldies, un tagad um, ECR vārdā Kirkhope kungs, lūdzu, minūti. Uh, Prezident, gudātie komisāri, šis priekšlikums ir tiešām laba izdevība, lai labāk integrētu Romas dalīgā savierībā, lai arī viņiem nodrošinātu vienādas iespējas un arī tiesības, kā tas ir arī pārējiem Eiropas pilsoņiem. Programma mērķim ir jābūt nodrošināt šiem cilvēkiem pamati tiesības un arī. Es uzklausīju arī, cik sarežģīta var būs, būs šī programma, kā tas ir bijis ar iepriekšējām programmām. Uh, Protams, ir jārespektē šīs četras minētās nozares, un, bet es baidos, ka Eiropas komisija arī varētu iejaukties dalībvalstu kompetencē, taču šī jaunā stratēģija ir arī jauna, jauns laikmets, kādā veidā Eiropas Savienība arī izsina šo jautājumu. Beidzot tiek uzklausīti arī paši Romi. Iepriekšējās programmas ir pārāk sarežģītas un nesasniedza mērķu grupu. Pēdējo desmit gadu laikā ir sasniegt ļoti maz progresu, un es ceru, ka tagad komisija tiešām koncentrēsies uz to, kā vienkāršot procedūras, kā labāk izmantot Eiropas Savienības fondus un kā labāk nu, īstenot un arī uzraudzīt programmu īstenošanu. Ja mēs e, tērējam Eiropas naudu, tad visbeidzot to da daram pareizu mērķu vārdā. Paldies. Tagad uh, e, goja grupas vārdā Ernstas kundzei divas minūtes lūdzu. Paldies, cienītās dāmas, godātie kungi. No vienas puses ir labi, ka būs šāda pamatsistēma Roma integrācijas valsts strateģiju koordinācijai, bet man ir jābilst arī kaut kāds bet. Tas, ko piedāvā komisija, atpaliek no tā, uh, Uh, ko varētu sagatavot uh, pēc diskusijām ar Romu pārstāvjiem, kas ir notikušas gadiem ilgi. Uh, vienmēr viņi ir teikuši, ka ir vajadzīgi mērtiecīgi pasākumi, skaidri, konkrēti kritēriji. Un nav pat vēl paredzēta šeit skaidrs sankcijas, kas notiek, ja netiek ievērot stratēģija, tiek tādas ievirzes minētas, bet nav minēts skaidrs, skaidrs sankcijas. Uh, sankcijas. Romu stratēģijai ir jāņem vērā visas jomas, tā taču mēs vienojamies, bet ko tad komisija eh, vēl šeit min pēc bez četrām prioritātēm? Šeit eh, netiek minēta Romu kopienu iesaistīšana pieņemtajos lēmumos, trūkst struktūras, kā konkrēti īstenot mērķus un arī dzimumu perspektīvu šeit trūkst, un manuprāt skandalozi ir tas, ka netiek skaidri teikts nekas par uh, Romu um, naidīgumu pret Romiem apkarošanu. Uh, struktūra līdzekļi, struktūra fonda līdzekļi netiks izmantot Romiem. Un tāpēc gribu skaidri jautāt, vai viens iemesls uh, šim naidīgumam pret Romiem ir tieši tas, ka šādi līdzekļi līdz šim netika izmantoti. Dāmas un kungi, mēs kā GOENGL kritizējam šo paziņojumu, tas mūsuprāt nav pietiekams un mēs prasām tajā veikt izmaiņas. Paldies! Grācie par il grupe. Paldies! Un tagad uh, Eiropas brīvības un demokrātijas grupas vārdā Borgēcijo kungs lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze, esmu gan eiroskeptiķis, bet, protams, esmu par to, eh, lai tiktu īstenot 2020. gada stratēģija un lai mēs cīnītos pret diskrimināciju. Komisija eh, centīsies kontrolēt valstu rīcību, tā tiek teiks, mēs dzirdam Eiropas komisiju, runājam skaistus vārdus, bet netiek skaidri pateikts, kāpēc Luksemburgas lielhercegistē, piemēram, nav Romu, jo tur šādas uh, apmetnes tur ir aizliegtas, un tāpēc Romi ierodas Itālijā un citās valstīs un tur apmetas. Redingas kundze, kāpēc jūsu dzimtajā valstī ir aizliegt šādas nometnes ierīkot? Es domāju, ka uh, raugoties uz uh, ziņām un lasot avīzes, mēs uh, konstatējam, ka uh, Itālijā tiek arestēti pat vecāki par to, ka viņi ir pārdevuši savus bērnus vai nodevuši piespiedu prostitūcijai. Tie taču ir vecāki, kas nesūt bērnus skolās, pat ja ir šis spiediens no iestādēm un visi vēlas panākt, ka Roma bērni iet skolā. Tātad par to arī ir jārunā. Mēs nedrīkstam šeit uh, tādā sadrumslautā veidā pieiet jautājumiem. Daudzas lietas tiešām ir atkarīgas no viņiem pašiem. Paldies, noslēdzam šo jautājumu. L'ordine del giorno reca ora la relazione. Un tagad uh,